jādara. Jums ir jāatzīst um, pacientu tiesības iegūt kvalitatīvas veselības pakalpojumus. Paldies! Senjorā Grostet! Lielas paldies, Grostets kundzei! Līdz ar to esam noslēguši šīs debatas. Balsošana notiks rītdien, pulkstenes 12. Un nākamais darba kārtības punkts ir kopīgs debatas No vienas puses par Alzheimer slimību un no otras puses par astmas slimniekiem paredzētajiem inhalatoriem. Pirmkārt, mēs eh, runāsim par ārkārtīgi būtisku jautājumu, proti par Alzheimer slimību, Matiesas kundzes ziņojumu un uh, Eiropas iniciatīvu attiecībā uz Alzheimer slimību un citām demencēm. Un pēc tam sekos mutiskais jautājums komisijai par astmas slimniekiem paredzētajiem inhalatoriem, ko ir iesniegus lūgumrakstu komiteja. Pirmkārt, es došu vārdu Matiesas kundzei, viņai ir četras minūtes laika. Lūdzu. Obrigada, senjor prezidents. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu iesākumā sniegt piemēru, kas ļoti labi parādīja, cik uh, strauji būtu jārīkojas šajā jautājumā. Mēs sākām tieši darbu pie šī jautājuma tieši pirms sešiem mēnešiem. Un vairāk nekā, un šajā laikā vairāk nekā 700 tūkstoši cilvēkiem ir uh, attīstījusies Alzheimer slimība, un tas tikai parāda, cik steidzam mums ir jārīkojas. Un Tieši tādā virzienā iet arī Eiropas iniciatīva. Cilvēkiem, kas cieši no Alzheimer slimības un citām demencēm, ir jāsaņem līdzvērtīga attieksme, ir vairāk nekā 10 miljoni, kas eh, kopumā cieši no Alzheimer slimības un citām demencēm. Un te mēs runājam par, nu, tādu kā vidē lielumu valsti, un jūs nevarat diskriminēt veselu valsti, un līdz ar to jūs nevarat diskriminēt visus šos pacientus, un tāpēc ir nepieciešams iejaukties, nepieciešams pie, pieņemt arī vairāku gadus lēmumus. Mēs zinām, ka ik pa 20 gadiem šis skaits varētu palielināties uz pusi. Ja mēs nebūsim piesardzīgi, tad šis rādītājs um, uz pusi palielināsies ik pēc četriem gadiem, un tāpēc mums ir jāatklāj cēloņi, līdz ar to ir nepieciešama lielāka zinātniskie pētījumi, lielāka sadarbība, lielāka pētījuma tieši imunoloģijas jomā, un tāpat mums ir jāraugās, kā labāk organizēt dažādas preventīvos pasākums, profilaktiskos pasākums, kā mēs varam izvērtēt riskus, ir jāapmāca aprūpes darbinieki, jāinformē ģimenes, mēs nedrīkstam stigmatizēt slimniekus. Visām valstīm ir jāizstrādā nacionālie rīcības plāni, kas būtu savietojami Eiropas Savienības līmenī. Mums ir nepieciešama sadarbība starp dalību valstīm un dalību valstu iekšienā. Mēs nevaram atļauties, ka kādā valstī ir otrās un trešās šķīras uh, slimnieki. Un mums ir tiešām jādomā par dažādiem kritērijiem. Un jārīkos ir steidzami. Ir jāpanāk, lai uh, veselības aprūpes pakalpojumi būtu pēc iespējas vairāk un labāki, un mēs nevaram izvairīties no šo jautājumu apspriešanas tikai un vienīgi tāpēc, ka šobrīd mēs atrodamies ekonomiskajā krīzē. Uh, ar ekonomikas rezultātiem tie rezultāti būs daudz sliktāki, ja mēs neko nedarīsim šajā jautājumā. Tāpēc mums ir jāiegulda cilvēkos, jāiegulda savā atbalstā ģimenēm, aprūpas speciālistu izglītošanā un tā tālāk. Attiecībā uz katru cilvēku, kas cieši no Alzheimer slimības, ir daudz tādu, kas nespēja ne stundu būt vieni paši, līdz ar to mēs eh, nedrīkstam turpināt dzīvot, neizrādot solidaritāti un sadarbību starp dalību valstīm, lai risinātu šādu veidu problēmas. Un tieši tāpēc mēs šeit runājam par sadarbību. Mēs visi zinām, ka šāda veida darbu nevar paveikt dalību valsts viena pati, līdz ar to parlamentam ir jāstrādā sadarbībā ar visām parlamentārajām grupām, Man atbalstīja trīs sievietes manā parlamentārajā grupā, manā parlamentārajā komitejā. Un varbūt tā nav sakritība, ka tieši sievietes strādāja pie šī jautājuma, jo sievietes visbiežāk cieši no Alzheimer slimību, slimības, un tās visbiežāk arī iesaistās aprūpē. Līdz ar to te ir tāda kā slēptā diskriminācija. Nobeigumā es gribētu sacīt, ka gribētu drīzāk vērsties tieši pie komisijas un pajautāt, kādi priekšlikumi vai kuri no priekšlikumiem, kas ir manā ziņojumā, jums šķiet pieņemami, kurus jūs varētu pieņemt un kad jūs tos pieņemsiet. Un kad jūs sapratīsiet, cik pro šī problēma ir apjomīga un steidzama. Un tagad Maconī kundze. Mutiskā jautājuma autore Tātad par astmas slimniekiem paredzētiem inhalatoriem. Lūdzu. Presidente, la ringrazio. Devo dire che eh, condivido anch'io. Paldies, priekšsēdētāji. Arī es esmu nedaudz izbrīnīta par to, ka mans jautājums ir sasaistīts ar iepriekšējo ziņojumu. Bet būtiskais ir tas, ka parlamentam ir jārisina jautājums, par ko lieta, par kuru ir minēts manā jautājumā no lūguma rakstu komitejas. Te ir runa par to, ka mazai Eiropas kompānijai, mazam uzņēmumam tika liekta, tik liekta, liekts taisnīgums, mēs uh, lūdzām uh, Šeit mēs runājam par eh, medicīnas ierīci, astmas inhalatoru, kas 90. gadā tika palaists tirgu, un tas tika darīts saskaņā ar 93.44 direktīvu. Un te ir runa par pa, ražotāju pašsertifikāciju. Pe, saskaņā ar kuru pēc tam tik, bija iespējams um, ražotājiem īstenot monitoringu. Šis produkts bija tirgu 6 gadus līdz 96. gadam, un um, neviens nebija nekāds iebildums cēls pret šo produktu. Kaut kādā brīdī valdības iestādes pārbaudīja šo produktu, un tad Magdeburgas komisijai tika izteikts lūgums atsaukt ši, šim uzņēmumam izsniegto licenci. Tā paša gada decembrī Leisaksijas veselības ministrija veica šo te pārbaudi un uh, nolēma, ka produkts ir uh, pilnīgi atbilst likumdošanas prasībām. Un tāpat izteica bāžas par uh, to, cik pamatots ir šis te lūgums atsaukt licenci. Un, uh, un tāpat tika uzdots vēl arī jautājums, vai, um, vai joprojām pastāv šis viedoklis, ka licence ir jāatsauc. Par gadus vēlāk tika īstenot vēl dažādi pasākumi, bet tie nav dokumentēti. Un tad 97. gadā pēkšņi bez jebkāda paziņojuma ražotājiem Federālā veselības ministrija izlēma šo produktu no tirgus atsaukt ka tas ir jāatsauc no tirgus. Tas notika 97. gada beigās, saskaņā ar uh, iepriekš minētās direktīvas 8. pāntu, un, bet konsultācija procedūra tā arī ar šo te ražotāju tā arī nekad nenotika, un ražotājs 2003. gadā ņemot vērā to, ka, ka klusums no ministrijas puses uh, bija turpinājies, atkal sāk laist šo produktu tirgu, pieņemot, ka iebildumi ir mitējušies, bet 2005. gadā joprojām bez jebkāda paziņojuma Vācijas varas iestādes atkal lika aizliegt šo, te, aizliegt šo te produktu no tirgus, un joprojām, neraugoties uz vairākārtējiem lūgumiem, nav sniegta nekāda pierādījuma, kas izskaidrot, kāpēc šo produktu vajadzēja atsaukt no tirgus. Uh, Nav bijis nekāda paziņojuma, nav bijusi nekādas iespējas ražotājiem pārsūdzēt šo te lēpumu, un tam, protams, bija nopietnas ekonomiskas sekas, jo tagad vairāk nekā 15 gadu šis ražotājs gaida uz atbildi un nevar tikmēr tirgot savu produktu. Šo sešu gadu laikā, kad produkts bija pārdošanā, Mēs esam komitejā arī pierādījums redzējuši, tātad šo te sešu gadu laikā būtiski tika veikti būtiski ietaupījumi veselības aprūpē, tādēļ, ka šis te produkts bija daudz lētāks nekā konkurenti piedāvātie. 2008. gadā Klēna kungs vērsās pie lūguma rakstu komitejas, viņš bija izsmēls visas pārējās iespējas, un mēs uzsākām procedūru šajā parlamentā par šo lietu. Un ņemot vērā kavēšanos, kāda bija jau saistīta ar šo te lūgumu rakstu, mēs um, konsultējāmies ar komisiju, lūdzām sniegt ātrāk kādu bildi, jo lūgumu rakstu iesniedzējs vienkārši lūdz vēlreiz apstiprināt uh, to, ka šis te produkts atbilst Eiropas Savienības likumdošanai, vai arī viņš vismaz vēlas saņemt rīkojumu, ar kur viņš var doties uz tiesu un pārsūdzēt šo te lēmumu. Nekas no tā visa līdz šim nav noticis. Debašu laikā lūguma rakstu komitejā Eiropas komisija diemžēl izvairījās vēlreiz no šiem jautājumiem, un tāpēc lūgumrakstu komiteja nolēma uh, parlamentā izskatīt šo jautājumu un uzdot komisijai šo jautājumu mutiski, ceru, cerībā saņemt skaidru atbildi. Jo šis te viss rada ļoti būtiskas bažas par to, ka te ir pārkāptas pamatiesības ne tikai attiecībā uz komerci, kom, komisijas inerto rīcību, bet arī tādēļ, ka petīcijas iesniedzējs Kleina kungs nevar vērsties nevienā tiesā. Līdz ar to radās ļoti lielas bažas par to, ka tirgus uh, likumdošana šeit ir tikusi pārkāpta un ir pārkāptas mazo uzņēmumu tiesības, un tāpēc te ir ļoti būtiski jautājumi. La, la, el solapamiento del, del... Paldies! Jā, es esmu tikpat uh, izbrīnījies par to, ka šie abi jautājumi ir sasaistīti, bet tas, protams, nenozīmē to, ka kāds no šiem jautājumiem būtu mazāk būtisks. Un kā lūguma rakstu komitejas pārstāvs arī es esmu ļoti ieinteresēts uzzināt, kas ir darīts šajā jautājumā. Bet eh, komisijai un tiem, kas izsakās par šiem jautājumiem, protams, būs grūti izteikties par tik dažādiem jautājumiem. Un tāpēc tiešām ir jā, jādomā, vai, vai ir saprātīgi rīkot eh, kopīgs demats par šiem diviem jautājumiem. Komisārs Džons Dalī, lūdzu. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Godētie deputāti. Vispirms, vēlos pateikties parlamentam īpaši referentī Matijas kundzei par viņas personīgo iesaisti Alzheimer slimības risinājumu meklējumos. Komisija pilnībā pievienojas jūsu bažām dažādi veidi demens nozīmē milzīgas ciešanas Eiropiešu ģimenēs strauji novecojošā sabiedrība pieprasa, lai Eiropa rīkojas. Tieši tāpēc komisija nākus klajā ar paziņojumu par Alzheimeru un citām demencēm 2009. gadā, paredzot ar rīcību, pētniecību un labākās prakses apmaiņu. Esmu priecīgs par to, ka parlaments atbalsta šo darbu un tagad nāk klajā ar jaunām rekomendācijām. Rekomendācija kopums nāk īstā laikā, tieši tad, kad komisija nākošajā aprīlī gatavojas naklajā ar kopīgu ieaicinājumu, aicinām sadarboties dalībvalstīm kopējā programmā Altsko. Un es esmu pārliecināts, ka šī jaunā programma ietvers arī daudz parlamenta šodien piedāvātās rekomendācijas. Parlaments pauž savu atbalstu un reizē tā programma būs vērsts arī vērsta uz labākās prakses apmaiņu. Tā vienlaikus arī pievēršas otram jautājumam - cilvēki, kas dzīvo demenci tiesības. Tas pieprasa cieši koordinētu pētniecību, lai noteikti, kā mēs varam noteikt demences. Un tieši tāpēc programma, ko mēs izstrādājam, ir par koordināciju kas arī ļautu labāk izpētīt jaunas neirodeģeneratīvās slimības, īpaši Alzheimeru, un palīdzētu arī meklēt risinājumu. Eiropa jau ir uzklāta laba praksi, ārstējot Alzheimeru slimību, un komisija tieši varēs veicināt ciešā koordināciju un labākās prakses apmaiņu. Izstādot šo jauno inovāciju, kas iekļaujas arī kopējā Eiropa 2020 stratēģijā, mēs piedāvāsim jaunu Eiropas inovāciju partnerības tēmu par veselīgu vecumdienu, veselīgām vecumdienām. Lūk, jūsu rekomendācijas arī nāk laikā. Un mēs arī varam atsaukties uz iepriekšējām citām parlamentā iniciatīvām. Līdz ar to mēs sagaidām jaunas inovatīvu rīcību, kas arī risinās Alzheimeru un citas demences. Un visbeidzot, Komisija vērtīgi uzskata par vērtīgām arī daudzās rekomendācijas, kas arī aicina 2013. gadu izsludināt par Eiropas smadzeņu gadu. Un tas būs labs veids, kā mēs arī vēl papildus varēsim pievērst uzmanību demencēm. Otrā daļa. Tagad pievēršos otram jautājumam mūsu debatēs. Petīcija, Klaina kunga iesniegtā petīcija par astmas inhalatoriem inhalatoru laišanu tirgū un jautājums, kas ar to saistās. Tātad tas tātad, ko izriet no Vācijas 97. gadā, kur tas tika noraidīts. Pats e, pētīcijas iesniedzējs, diemžēl, nav vērsies ne pie um, Vācijas attiecīgām iestādēm, ne pie komisijas. Vēlāk tika veikt arī papildus pētījums par šī inhalatoru laišanu tirgo. Un 2002. gadā Šī inhalatora atkal tika laista tirgo tikai jau zem citu vārdā. Vācijas iestādes to aizliedza 2005. gadā. Komisija ļoti rūpīgi izanalizēja šo lietu un nāca pie secinājuma un pabeidz šī procedūru, nosūtot oficiālu vēstuli arī Vācijas iestādēm un ražotājiem 2007. gadā. Komisijas analīze norādīja, ka Vācijas iestāžu aizliegums bija pamatots, jo klīniskie dati, kurus iesniedzis ražotājs, bija nepietiekami, un tie nevarēja pierādīt inhalatoru drošumu, jeb nekaitīgumu. Un tāpēc komisija arī uzstāja, ka nekaitīgums tas ir jāpierāda pašam ražotājam, lai varētu iegūt licenci produktu laišanai tirgū. Līdz ar to tas ir saskaņā arī ar direktīvu, kas ir par produktu laišanu tirgū un atbilstību uh, tirgus prasībām. Un līdz ar to tas ir arī viss. Mums nav cita oficiāla komisijas viedokļa šajā ziņā. Tātad katrā ziņā šeit ir spēkā tirgus drošības noteikumi, un mums nav iemesla apšaubīt vācu iestāžu lēmumu. Noteikumi par produktu laišanu tirgū balstās tātad uz 2005. gadā Vācijas iestāžu lēmumu pieņemto lēmumu par produktu aizliegumu, nevis uz kādu komisijas lēmumu. Vācijas ražotājiem, protams, ir veidi, kā viņš var mēģināt citos ceļos arī šīs lietas mainīt, izmantojot Vācijā noteiktās procedūras. Viņš to ir darījis, tomēr Vācu tiesas to ir noraidījušas. Un tomēr gribu norādīt, ka kopš 2007. gada komisija ir aicinājusi ir šo inhalatoru ražotāju saskaņot savu ražošanu un ievērot visas prasības, bet, diemžēl, patīcīs iesniedzējs tā nav rīkojies. Paldies! Paldies komisāram! Un tālāk dosim deputātiem vārdu, kas vispirms uzstāsies dažādu politisko grupu vārdām. Eiropas Tautas partijas vārdā mēs uzklausīsim Antonesku kundzi. Paldies, priekšsēdētāji! Es vēlos no savas puses pievērsties Alzheimer slimībai un citām demencēm. Es apsveicu Matijas kundzi par viņas labo darbu. Kā ēnu referenti no tautas partijas par šiem jautājumiem, es vēlos arī pateikties visiem kolēģiem, kas sniedz savu ieguldījumu ziņojumu sagatavošanā. Uzmanību, ko pievēršam šim dokumentam, parāda padzināt uzmanību visā šajā nopietnā jautājumā. Un mēs redzam, ka jau šobrīd uh, no dažāda veida demencēm ir jau sasniedz 9 miljonus, un mēs līdz 2020. gadam vēl sagaidām lielu kāpumu slimnieku skaitā. Un tas būs nopietna problēma Eiropas saimnībai. Atsevišķās dalībvalstīm, protams, ir dažādas situācijas, kā tiek nodrošināts ārstniecības kurs un pieejamie medikamenti. Ziņojums ir nozīmīgs solis, lai cīnītos ar šo slimību un vienlaikus arī paredz jaunu kooperāciju sadarbību starp dalībvalstīm, aicinot tās spērt koordinētus soļus, lai risinātu šīs problēmas Eiropas Savienībā. Šis ziņojums arī pieprasa solidaritāti starp valstīm un labākās prakses apmaiņu, lai izvairītos no pūliņu un ieguldījumu pārklāšanās. Gribu iepērst īpašu uzmanību saulēcīgai diagnostikai, kas palīdz ātrāk ārstēt šādas slimības un līdz ar to tās aktīvāk apkarot. Gribu uzsvērt arī ciešo saikni starp neiroloģiju un sabiedrības veselību, ja mēs tiešām vēlamies, lai tiktu arī samazināts ar šo slimību saistītās problēmas. Tāpat gribu norādīt, ka mums arī ir jāveido šāda plašāka pieeja arī par no zinātnes pētījumiem mm, pārējot uz praksi. Mums te jānodrošas starpnozāra pieeja, lai tiešām šīs zinātnes atspogļoties reālā praksē. Paldies! Paldies! Tālāk sociālistu un demokrātu vārdā Čālders kundze. Paldies priekšsādātājiem! Turpat desmit miljoni eiropiešu šodien cieši no dažādu veidu demencēm un visvairāk no Alzheimer slimības. Tas pat skāra arī manu māti, kas arī nomira pagājušo gadu un tāpēc es personīgi ļoti aktīvi iestājos par šādu Eiropas institīvu demenču apkarošanā. Mēs redzam, ka šī slimība izplatās. Un divreiz vairāk sieviešu nekā vīriešu, kā tieši šīs slimības. Un tas mums ir ļoti nopietns skaitlis, un mēs redzam, ka vēl strauši kāpums ir gaidāms nākošo 20 gadu laikā. Ja mēs saulēcīgi varētu sākt reaģēt un ārstēt. Tas nozīmē daudz efektīvāku kursu un mēs sagaidām, ka 85% no visāda veida pētījumiem būtu tieši īstenot Eiropas Savienības koordinācijas līmenī. Un tāpēc es apsveicu šo ideju par labāku koordināciju un arī sniegt koordinētu atbalstu ģimenēm, kuras uh, tieši skar Alzheimer slimību un tāpēc mēs nākam klājā ar sakojušiem grozījumiem. Mēs aicinām arī koncentrēt uzmanību uz sievietēm, kas divreiz vairāk ir eksponēts šādai slimībai un arī visām ciešanām, kas saistās ar to. Un ir ar vienu jānodrošina ciešāks sazobis starp veselības un sociāla-ekonomiskām politikām. Mums ir jānodrošina arī garīgā veselība darbvietās un darba drošības noteikumi, darba atbildība, lai tas atbilst tiešām arī visām vajadzībām un nodrošināt vēl iespējamo savienojumību starp cilvēku ar garīgās veselības traucējumiem un darba tirgu. Tāpat mēs arī norādām, cik svarīgi ir īstenot sabiedrības apziņas kāpināšanas kampaņas, lai cilvēki laicīgi atpazītu Alzheimer un citu demenču simptomus. Un visbeidzot, vēlos apsveikt arī referenti um, Mariju Mēr um, Skundzi, un paldies arī ēnu referentiem par darbu. Paldies jums, kolēģi! Tālāk, liberāļu grupas vārdā, uzklausīsim Rīsas kundzi. Divas minūtes. Paldies cīņa pret Alzheimeras slimību. Ir kļuvusi par Eiropas pasākumu pēdējos eh, gados vismaz, un katrā ziņā es atbalstu arī šo institīvu, par kuru mums stāstīja eh, dalīkungs, eh, tāpēc, ka garīgi traucējumi ir palielinājušies, un šī veida demences daudzkārt pārsniedz citas deģe, neirodeģeneratīvās saslimšanas. Tāpēc es atbalstu arī zinātniskos pētījumus šajā jomā, jo es uzskatu, ka ir nepieciešams daudz labāk koordinēt mūsu e, pētījumus, it īpaši šeit ir nepieciešams izmantot astoto ietveru programmu, lai mēs varētu līdz 21. gadam arī panākt rezultātu šajom. Tālāk eh, gribu runāt arī par agrīno diagnostiku un eh, tālāk arī punkts par to, ka ir nepieciešama aprūpe un arī jāpievērš uzmanība pacienta ģimene, ir nepieciešams saistīt eh, arī šo jautājumu ar, sociolo, ar sociālo un ekonomiskiem jautājumiem, jo šeit pastāv liela nevienlīdzība. Ir nepieciešams uh, arī pieminēt attiecīgās izmaksas no ģimenes puses. Šeit nemaz, nemaz nerunājot par to, ka ģimene vienmēr ir augsti motivēta atbalstīt savu pacientu, aprūpēt to. Ir ļoti grūti šo slimību ir diagnosticēt, un tāpēc mums ir jādomā arī par kritērijiem šai ziņā. Ir arī citi demences veidi, un 64 punktā ir rakstīts eh, kaut kas tāds, ka mums ir nepieciešama vairāk brīvprātīgie šai ziņā. Un, un tad, kad šī direktīva tiks pārskatīta, tad tas mums dos iespēju arī konkrēti reaģēt un arī atbalstīt attiecīgos pacientus ar viņu ģimenēm. Paldies, Talā Hafner. Kundze, zaļo grupas sadā. Atverošana Harnekungs. Kurš arī izdomāja, ka vajadzētu sajaukt šeit divus lielos jautājumus kopā, tas ne, nu gan nebija nekāda labā doma. Eiropā mēs redzam, ka arvien kāp medikamentu cenas un veselības apdrošināšanas cenas. Tas nozīmē, ka mēs runājam par medicīnas progresu, bet no otras puses visas brīnišķīgā līdzekļa ir pilnīgi nesamaksājumi. Mums šobrīd jau ir 30 miljoni astmas slimnieku Eiropā. Un viens no ražotājiem, kas ir izveidojis šādu medikamentu, kas varbūt atsevišķiem astmas slimniekiem ir pilnīgi dzīvību klāpjošs un efektīvi ārstējošs un ir ļoti lētāks, daudz lētāks. Lūk, jau 14 gadus viņam visu laiku, ir 40 gadus jau viņam liedz pieju tirgu, jau un nu 70. gados viņš vērsās pie komisijas. Un um, tad, um, piedošana tomēr 14 gadus, un arī vēlāk, kad viņš vērsās komisijā, nekādu palīdzību viņš nav saņēmis, un līdz ar to viņš nespēja nodrošināt to, ko īstenībā iedzīvotāji sagaida. Komisija izvairās pieņemt vajadzīgo lēmumu, un es tieši tāpēc arī pie jums dalīkums vēlos personīgi. Jūs arī labi atceraties, ka mēs aicinām jūs uz lūgumu rakstu komiteju jūs norādījāt, ka jums, diemžēl, nav laika ierasties, bet jums bija laiks tomēr arī personīga sarunai. Jūs ļāvāt arī mums ierasties, un jūs man personīgi apsolījāt, ka jūs par šiem jautājumiem iesaistīsieties. Diemžēl neko neesmu vairāk no jums dzirdējis. Esmu jums nosūtījis arī vēstuli, nekāds atbildes nav sekojušas. Mēs mēģinām, bet jūs neko nedarāt. Tas nav veids, kā komisija vajadzētu tiešām iesaistīties. Es gribu norādīt, ka Eiropas parlaments sagaida, un šī rezolūcija rītdien mēs par to arī kopīgi nobalsosim. Tad mēs sagaidām, ka komisija iestājas par taisnīgumu un pilsonu tiesībām. Mēs sagaidām, ka šādiem maziem ražotājiem tiek nodrošināta aizsardzība arī iepratim tie, kuri grib aizliegt šādiem maziem uzņēmumiem pieeju tirgumu. Un nav runa tikai par uzņēmumiem, bet arī par um, pacientiem. Man ir nopietni argumenti. Es esmu tiešām dokumentu kalnus izurps cauri, un es neesmu redzējis nevienu argumentu, kas kaut kādā veidā atspogļotu jūsu pozīciju, kas to stiprinātu. Mēs redzam, ka šis jau ir 30 tūkstošiem reižu lietots, un tas miljoniem reižu ietaupījis līdzekļus, un, un tieši slimības kāsas veselības apdrošināšanas sistēmas to vienmēr pieprasījušas lētāks, efektīvāks medikaments, un es ceru, ka komisija tiecīgi rīkosies beidzot. Paldies! Tā kā nākamais runātais nav klāt. Ah, Hefner kungs, jums Darmats kungs vēlas uzdot ah, papildus jautājumu zilās kartas ietveros. Vai jūs piekrītat atbildēt šo jautājumu? Viņš 30 sekundžu laikā jums uzdod šo jautājumu. Uzdod mums kungs. Vai Hefner kungs piekrīt? Kā? Komisāra komentāri par Branko Air lietu bija ārkārtīgi izvairīgi un nekādā ziņā neņem vērā nopietnās problēmas, ko, ko piedzīvo šīs uzņēmums un īpaši asmas slimnieki. Ja es ļautu man personīgi atbildēt, tad tiešām atveidojušās iespējas, ka komisāram nav īsti radusies iespēja, viņš nav iedziļinājies šajā lietā. Un, manuprāt, tā nu ir šī viņu iespēja Daudzus gadus viņš to ir izvairījies, un es tomēr ceru, ka jaunais komisārs Dalī tagad varētu arī šo izvairīgu atbildi beidzot varbūt pa izvērtēt un nāk klājā ar jaunu spriedumu lēmumu. Un es ceru, ka viņš arī apsēstos kopā ar šīs petīcijas autoriem un nāk klājā ar risinām. Paldies, Jefner kungs! Marinai Igana Kodakis kundzei, kas pārstāv ECR partiju. 750 tūkstoši slimo no šīs slimības apvienotā karalistē un citi no demences formām, kas ir savādāks. Mēs runājam par to, ka šeit nav nekādas ārstēšanas un ļoti bieži šie cilvēki tiek turēti kā ķīlnieki. Ko mēs varam darīt Eiropas Savienībā? Likumdošana šeit ir sekundāra, kas ir primāri ir nepieciešama atbalsts, lokālais atbalsts. Un mēs varētu arī ar mūsu parlamentu palīdzību veicināt diskusiju par šiem jautājumiem, lai sabiedrībai būtu vairāk informācijas un tad attiecīgi dalībvalsts varēs lemt par savām, par savām prioritātēm un arī varēs eh, tālāk labāko praksi izveidot. Tātad ir nepieciešams noteikti simptomus, noteikti agrīno diagnozi un um, ir attiecīgā zāles tirgu un ja saulēcīgi tās tiek izmantotas, tad arī šo procesu var palēnināt. Svarīgi redzīmēt to, ka uh, pacienti. I, pacientiem ir jādod iespēja saglabāt arī pašcieņu visā slimības procesā. Paldies Jāna Kodakis kundzei. Un Tālāk Viljams Dārtmots lūdzu. Viņš runāja D grupas vārdā. Vienu minūtu lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Acīm redzot, neliels eh, vācu uzņēmums Bronco Air, kas ir Minhenē, ir radījis inhalātoru, kas faktiski var uzlabot asmas slimnieku dzīvi, kas eh, paļaujas uz šādiem inhalātoriem, lai varētu brīvi elpot. Eh, šo pro produktu izslēdza no tirgus aprits 14 gadu garumā, un komisija vērtē savādāk šo jautājumu. Tas atšķiras no lūgumrakstu komitejas priekšsēdētē. Juridiskā komiteja ir ir teikusi, ka kompānija ir kļuvusi par upuri, nav dota piekļuva taisnīgai tiesai un šo liegumu ir realizējis komisija. Kāpēc komisija atbalsta lielās farmacijas firmas un arī to lobbyus? Un šeit ne um, Eiropas um, apvienotās karalītes neatkarīgā partija Eh, kur es esmu loceklis, lūdz, lai tiktu izpētīta šī situācija, lai būtu veikta komisijas rīcība šajā gadījumā. Eh, paldies, kolēģi, dāmas un kungi. Un pēdējais runātājs šajā eh, kārtā ir Dots kundze. Pusotru minūti. Prieksēdētāji jau šajā parlamentā. Mēs esam teikuši, ka 3 ceturdaļas miljona cilvēku apvienotā karalistē slimo no demences. Un daudzi no tiem dzīvo arī manā vēlēšana apgabalā Ziemeļīrijā. Alzheimer slimība ir ļoti smaga slimība, cilvēks zaudē savu personalitāti, nav neatkarības, nav vairs iespējas normāli dzīvot ar ģimeni un draugiem, un tā ir šausmīga slimība, e, kas rada milzīgu slodzi ģimenei, arī aprūpētājiem. Ļoti bieži tie ir izolēti, tāpēc, ka ir attiecīgas slodze, kas ir jānes. Un ļoti bieži aprūpētāji šādiem slimniekiem ir sievietes. Līdz, 20, līdz 2050. gadam mūsu valsts valstī šādu slimnieku skaits palielināsies par 1,7 miljoniem. Arī izmaksas sasniegs 25 miljārdus mārciņu tie šokējoši cipari, tāpēc ir nepieciešams veikt pētījums, ir nepieciešams neķerdīgi virzīt arī resursus, lai uzlabotu aprūpi. Un mums ir jāatzīst arī brīvprātīgais ieguldījums. Kopiena var daudz ko dot. Komisija runā par aktīvu novecošanos. Un es gribētu pieminēt kādu programmu Belfastā šeit tiek piešķirta balva par to, kas veiks lielāko ieguldījumu sociālā integrācijas jomā, kas palīdz vislabāk cilvēkiem, kas cieši no debences. Paldies, Dotsa kundze. Tagad mēs dosim vārdu deputātiem, kas runās paši savā vārdā, un vispirms ir jārkungs pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri Dalī. Man uh, liekas kaitinoši tas, ka mums tagad ir visu laiku jālec no vienas tēmas pie otra, būtu bijis saprātīgāk runāt par tām pēc kārtas. Es gribētu runāt par Klaina kungu lūgumu rakstu. Lūgumraksta komiteja jau ļoti ilgi nodarbojas ar šo jautājumu. Kas ir noticis? Ir, um, bija tātad inovatīvs uh, ražotājs, kas, ir, kas bija izstrādājis inhalatoru, kas, ko labi panesa pacienti, tas bija labi slimo kasēm, jo šis, šī ierīce bija lēta, bet tad nāca šoks, un Vācijas iestāds aizliedz šo ierīci, un Eiropas komisija um, īstenoja aizsardzības klauzulu, un uh, neiedzinājās detaļās. Es esmu pārliecināts, ka attiecībā uz pirmo aizliegumu, kas uh, tika pieņemts 96. Uh, gadā, komisijai bija jābeidz šī aizsardzības klauzula ar kaut kādu rezultātu. Klēna kungs, un šeit, šeit es gribētu citēt mūsu pašu juridiskās komitejas uh, secinājumu Klaina kunga tiesības tika liektas. Komisāra kungs šeit nav runa par to, ka jāatrod vainīgais. Man būtiskāk ir uh, tuvākajā laikā atrast risinājumu, lai šo problēmu beidzot izbeigt. Un es gribētu lūgtu jums ņemt vērā mūsu lūgumrakstu komitejas vienbalsīgo balsojumu, un es ceru, un es pacientu vārdā, un tāpat arī pacientu interešu vārdā ļoti ceru uz jūsu sadarbību. Paldies, pusotras minūtes Sārbu kundze. Paldies priekšsēdētāji. Mūsdienās ir ļoti daudz neskaidru jautājumu sakarā ar Alzheimer slimību, un diemžēl situācija šai ziņā pasliktinās, jo Eiropas iedzīvotāji noveco, un tāpēc ir nepieciešami jauni pētījumi. Uh, kas ļautu mums precizēt demences cēloņus un meklēt iespējamo ārstēšanos. Un runājot par eh, citām eh, slimībām, nu, mēs uzskatām, ka jābūt vienkāršam dzīvesveidam, kas varētu uzlabot pacientu stāvokli. Tāpēc arī savos grozījumos es piedāvāju vērst lielāku uzmanību eh, pārtika tieši uzturam, ko patērē Alzheimer pacienti. Daudziem no mums ir pazīstams eh, kāds cilvēks, kas cieš no demences, un mēs zinām, ka izmaksas, kas saistīts ar personiskiem aspektiem, daudz augstāks nekā izma finansiālās izmaksas. Eh, demencei ir smagas sekas, un tas mūs uztrauc. Eh, tā visa rezultātā Mūsu priekšā šodien ir ziņojums, e, kur ir pasvītroti visi šie galvenie elementi. Mēs gribam, lai komisija arī reaģētu uz to. Paldies, kolēģi. Tālāk nākamā ir Parvanovas kundze. Viena minūte. Priekšsēdētājs arī gribētu izteikt nošēlu Eh, ka mēs apvienojam mūsu tematas, mm, debatas šādā veidā, it kā mēs apvienotu kopā um, kuģniecību un zvejniecību, tāpēc, ka tas viss notiek uz ūdeņiem. Eh, dīvaini šī izvēle. Eh, bet šeit sakarā ar šiem jautājumiem es gribētu teikt, ka šai jomai ir jākļūst par prioritātu veselības jomā. Šai slimībai ir ļoti liela ietekme, tā varētu arī ietekmēt eh, mūsu sistēmu ilgspēju. Hroniskās slimības palielināsies eh, tuvākajos gados, tāpēc ir nepieciešams vērsties eh, visaptverošā veidā, ir nepieciešams izstrādāt plānu. Es dzirdēju, ka Eiropas komisija uzņemsies institīvu Alzheimer slimības jomā, atbalstīs arī dalībās rīcību šajā jomā, un tas būs viens no aspektiem, kā cīnīties pret sabiedrības mm, novecošanu. Uh, Un es gribētu runāt par multidisciplinālo pieeju šai ziņā, arī par pētījumiem, par mērķiecīgām investīcijām. Mēs nedrīkstētu atbalstīt biznesa intereses, bet drīzāk jādomā par mūsu pilsoņiem, par rezultātiem, kas ir galvenais. Šai ziņā šķiet, ka mēs otrā jautājuma sakarā globē, globējam kādas Vācijas intereses. Mēs Eh, ejam pret Eiropas interesēm. Jāsaka, nav svarīgi, ka tas ir liels vai mazs uzņēmums, galvenais ir drošība. Paldies par Vanovas kundzei. Un tālāk viena minūte eh, ir Hasisatu kundzei. Paldies, darbie kolēģi! Vispirms es gribētu pateikties referents kundzei par lielisko darbu. Alzheimer slimība un demences ir milzīgs sloks sabiedrībai. Šeit ir izmaksas gan cilvēciskās, gan arī finansiālās izmaksas. Viena šāda pacienta ārstēšana maksā 7 miljonus eiro gadā. Tas ir pusotras reizes vairāk nekā tas, ko mēs tērētu, lai samazinātu par 30% siltuma efektu izraisošu gāžu izplēli izplūdes. Un mēs vēl zinām, ka šī saslimšana palielināsies tuvākajos gados. Ir svarīga profilakse, ir nepieciešams varēt diagnosticēt šo slimību pēc iespējas ātrāk. Es gaidu arī pētījuma rezultātus, kur ir saistība ar ķīmisko vielu ietekmi uz šīm slimībām. Tālāk profilakse šādu ķīmisko vielu, kas ir kaitīgs izmantošana, būtu jāierobežo. Paldies, Hasī kundze. Uzskīkungs, vien minūte. Paldies, priekšsēdētāji, komisārkungs. Es runāšu par Alzheimer slimību. Mēs zinām, ka tas ir ziņojums bez eh, likumdošanas priekšlikuma. Šis ziņojums ir pretrunīgs Jāsaka, šeit mēs runājam par ļoti smagu slimību, šeit ir ļoti svarīgas ekonomiskās un sociālās sekas, un tāpēc e, tā ir arī būtiska sociāla problēma. Šī slimība ir saistīta ar Eiropas iedzīvotāju novecošanos, un slimības līmeņi arī paaugstinās, e, un e, drīz šī slimība varētu pat izvērsties par epidēmiju. Kas mums būtu nepieciešams? Ir nepieciešams strādāt ar profilaktiskiem pasākumiem. Uh, Tālāk ir nepieciešams uzlabot pacientu stāvokli, ir jācenšas uzlabot um, mūsu Eiropas pilsoņu dzīves stilu. Šeit mums vajadzētu koordinēt darbu zinātnes un veselības aprūpas jomās. Mēs varētu sniegt atbalstu dažādām asociācijām, mēs varētu atbalstīt arī pacientu ģimeņu asociācijas un varētu arī strādāt ar zinātnes centru uzlabošanu. Paldies, Uzkīkungs! Tālāk nākamais runātājs ir Filips Žuvēnkungs. Priekšsēdētā, darbie kolēģi, par Alzheimer slimību. Es gribētu runāt par diviem aspektiem. Pirmais jautājums ir par šo slimību. Kā šī, iete, šī slimība ietekmē apkārtējo vidu un slimnieku. Un tad viena no mūsu prioritātēm ir izdarīt tā, lai pacienti varētu atrasties mājās, lai varētu palikt eh, sev draudzīgos apstākļos, tāpēc ir jāatbalsta ģimenes. Otrs jautājums ir par zinātni. Nu, kāpēc zinātni? Tāpēc, ka Galvenais ir atrast zāles pret šo Alzheimer slimību, un lai atrastu zāles, ir nepieciešams eh, veicināt eh, zinātni, tāpēc ir nepieciešams eh, dot vairāk līdzekļu zinātnes attīstībai. Jo mums ir jāizmanto šie līdzekļi. Līdzekļs pats par sevi nav pietiekams. Pētījumi ir jāsaista ar prioritātēm. Un vajadzētu uh, arī saistīt biologu, fiziologu, neirologu sadarbību. Visiem kopā jāstrādā būtu labāk, un tāpēc es griežos pie komisijas uh, arī strādāt um, ar zinātnes programmu, tā, kas tika aizsākta Francijas prezidentūras laikā, vajadzētu turpināt to realizēt. Un es gribētu lai mēs sniedzam signālu ģimenēm un slimniekiem, kad viņi nav vieni, ka mums, viņiem ir cerība. Thank you. Thank you, President. Paldies. Es gribētu pateikties referentam un ēnu referentiem par šo ziņojumu. Ziņojums par Alzheimer slimību ir ļoti svarīgs, un mēs zinām, ka īstenošana ir atkarīga no dalībvalstīm. Tomēr sabiedrības novecošanās ir milzīgs izaicinājums nākotnē. Mēs zinām, ka demence ir viens no iemesliem, kas izraisa uh, arī invaliditāti vecāka gadagājuma ļaudīs. Uh, Vērsti šāds pacients paliek ģimenē ar savu dzīves biedru vai bērniem, un tas ir ļoti smags darbs ģimenē, arī emocionāli ļoti grūts darbs, un tāpēc es ar grozījumiem griežos pie komisijas, varbūt varētu veicināt Eiropas 2020 strateģijā radīt darba vietas šai ziņā, un ir svarīgi fokusēties ne tikai uz to, ka mēs eh, dosim līdzekļus zinātnes attīstībai, varbūt vajadzētu padomāt par vienkāršiem preventīviem pasākumiem, ko varētu veikt tik viens, piemēram, mainīt dzīves stilu, arī uztur uztur paradums, jo produktiem ir mil, milzīga nozīme, un tāpēc ir nepieciešams arī veltīt līdzekļus un pētīt šo lietu tālāk. 130 miljārdi eiro 2005. gadā slimošo slimī, un arī attiecīgi bija milzīgu ietekmi iesaistot ģimenes, tāpēc gan ekonomiski, gan sociāli ir vērts padomāt par to, kā strādāt tālāk ar šīs slimības likvidēšanu. Paldies! Herr Präsident, die Mitteilung und der Bericht. Sēdētājkungs, paziņojums un ļoti labs, un es gribētu pateikties Dalīkungam, Matijas kungam, kundzei. Alzheimer slimība ir mūsu laika mērs, un es domāju, ka liela problēma ir tā, ka mēs pārāk maz zinām par Alzheimer, tāpēc šeit mēs runājam par pētniecību, pētniecību un vēl vienreiz pētniecību. Mums ir jāsaliek visi spēki kopā, un līdz ar to es apsveicu komisijas iniciatīvu attiecībā uz uh, veselīgu novecošanu un Alzheimer slimību šeit ļoti labi iedarās. Pirms daudziem gadiem uh, tika uzsākts projekts par uh, vēža apkarošanu, bet vēzis nav apkarots, bet uh, šī projekta ietvaros tika radīts jaunas zāles, jauni medikamenti, un tāpēc es apsveicu to, ka mēs tagad vēlamies koncentrēties uz Alzheimer slimību. Mums ir jāzina, kā mēs varētu īstenot profilaks, ko mēs varam darīt lietas labā, un Eiropas pētniecības politikā. Tas ir ļoti būtiski. Mums ir jākoncentrējas uz to. Alzheimer slimība varētu kļūt par vienu tādu ļoti būtisku tematu uh, kam mēs pievēršamies. Paldies, Brepals kundze, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Kā Alzheimera slimības alianses pārstāvi Eiropas parlamentā, es gribētu apsveikt Matijas kundzi ziņojumu. Šeit runa tik tiešām ir par būtiskākiem punktiem. Uh, kam būtu jāpievēršas tuvākajā laikā. Es gribētu runāt par diviem jautājumiem. Pirmkārt, par to, cik nozīmīga ir uh, profilaks un saulēcīga diagnosticēšana. Mēs zinām, kāda ir agrīnie simptomi, un tāpēc ir ļoti būtiski, lai pacients vai viņa aprūpētājs pēc iespējas drīzāk um, saņemtu uh, informāciju, lai pacients nonāktu terapijā. Un te ir jāveic arī kopīgi pētījumi. Tā ir tēma, kuras, kur ir ārkārtīgi nozīmīga. 85% no pētniecības līdzekļiem šobrīd nav pakļauti Eiropas Savienības koordinācijai, un līdz ar to te notiek darbs paralēli, ir sadrumstalotība, un tāpēc ir nepieciešama kopīga uh, pētniecības programmu, lai šies līdzekļus varētu efektīvāk izlietot. Un tāpat mums arī jāsaprot, kādi ir cēloņi un kā labāk ārstēt Alzheimer slimību. Paldies! Un tagad brīvā mikrofona procedūra pieci. Deputāti varēs izteikties. Mikulāšiņš kungs, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es gribētu uh, uzskatīt, ka Eiropas iniciatīva attiecībā uz Alzheimer slimību un citām demencēm varētu palīdzēt um, atrast labākus ceļus, um, kā ārstēt šo te slimību un tāpat arī uzlabot sociālos apstākļus eh, pacientu skaitam, kas aizvien pieaug, un tāpat arī tiek ņemts vērā tas, ka Eiropas Savienības iedzīvotāju novecošanās ir ļoti izteikta problēma. Tāpat ir arī jādomā par medicīnas iestāžu darbinieku un ģimenes locekļu izglītošanu. Katru gadu 1,4 miljoni demenču jaunu demenšu gadījumu tiek diagnosticēti, un tāpēc profilaksi ir ļoti būtisks jautājums. Tāpat arī jādomā par šo pacientu cieņu, un tam visam būtu jākalpo par motivāciju, lai mēs enerģi, enerģiski spērtu sojas uz priekšu, lai risinātu šo problēmu. Vēl viens faktors ir eh, ģimenes locekļi, kurus skar sociālā stigmatizācija. Tāpēc sabiedrībai ir nepieciešams atzīt nu, savādāk raudzīties uz šiem te ģimenes locekļiem, kas aprūpē šādu pacientu. Paldies! Palēskas. Palēska kungs, lūdzu. Sveikinu pranešējus, kurie gerai padirbėjo. Es gribētu uzteikt referenti Un mums ir jāatzīst, ka Alzheimer slimība un citas demences izplatās ļoti bīstamā ātrumā. Eiropas Savienības novecojušajā sabiedrībā. Bieži vien šīs slimības tiek diagnosticētas pārāk vēlu un līdz ar to pacients nesaņem pienācīgu ārstēšanu. Es apsveicu jūsu aicinājumu noteikt šīs slimības par prioritārām jomām. Mums ir tāpat uh, jāvēro sabiedrības informētība par šiem jautājumiem un um, simptomiem, agrīno diagnosticēšanu. Tas varētu palīdzēt mums tikt galā ar šo te aizvien pieaugošo demenču skaitu, saslimšanu skaitu. Ir ļoti būtiski arī uzsvērt, ka daudzās dalību valstīs veselības aprūpas apstākļi šiem demenšu pacientiem nav apmierinoši. Eiropas Savienībai vajadzētu izvērtēt arī situāciju, kāda ir ģimenes locekļiem, kas par pacientiem rūpējas, un tāpat viņiem vajadzētu sniegt attiecīgi sociālās garantijas. Paldies! Es varētu Mičel kungam dot vārdu zaļās kartas procedūras ietvaros, bet ne brīvā mikrofona ietvaros. Lies paldies! Es tikai gribēju teikt, ka Mēs runājam par Alzheimer slimību un veciem cilvēkiem. Manā vēlēšana iecirknī ir uh, runa par kādu 40-gadīgu vīrieti, ku, par kuru bija spiests rūpēties viņa tēvs, kurš bija gados krietni vecāks, bet šim te jaunajam cilvēkam bija Alzheimer slimība. Šeit galvenokārt ir runa par slimību, kas skar eh, vecāku gadgājumu cilvēks, bet tas nav tā simtprocentīgi. Paldies, un Dorfler kungs. Komisār kungs, kolēģi, es runāšu par lūgumu rakstu. Kopš 2007. gada es nodarbojos ar šo jautājumu. 2007. gada rudenī es uz, uzdevu jautājumu komisijai, un jautājumu uz atbildi bija mazāk nekā apmierinoša. Uh, Ir man bijuši daudz sarunas ar Vācijas veselības ministru un citām iestādēm, un visas atbildes bija neapmierinošas, un izskatās, ka viņiem nemaz nav vēlmes risināt šo te jautājumu. Tas nenotika jūs darbības um, ietvaros, bet um, jūs gal galā esat no kolēģijas, un tāpēc es mudinu jūs sniegt mums visus dokumentus, kas pamatotus jūsu rīcību, un uh, ir jāsaprot, kāpēc konkrētas tām firmām nav, kāpēc tās nav ieinteresētas, ka šis te inhalators uh, ienāk tirgu. Tas ir lēts, bet uh, gal galā te ir zinām ierobežojumi, un ja mēs paskatāmies, kā darbojas farmaceitiskās rūpniecības lobijas, tad, ja mēs ļoti labi paraugamies, kādas intereses te ir pārstāvētas, tad daudz kas kļūst skaidrs, un es gribētu jūs mudināt šodien atbildēt, vai jūs mums sniegsiet šos dokumentus un vai jūs esat gatavs lūgumrakstu komitejā un juridisko jautājumu komitejā atbildēt par šiem jautājumiem, nevis to vienkārši tā nobīdīt malā, jo pilsoņiem ir tiesības, lai viņu problēmas tiktu risināts pienācīgi. Paldies! The... Mēs kavējamies. Es brīvā mikrofona procedūras ietvaros došu vārdu tikai pieciem runātājiem Lukčikevskas kundze pirms, vispirms, pēc tam Blinkvičūtas kundze, tad Gālahera kungs. Sāksim ar Kilovskas kundzi. Liels paldies, priekšsēdētāji! Mēs redzam, ka aizvien vairāk cilvēku cieši no dažādām ar vecumu saistītām slimībām. Uh, katrs sastais eh, cilvēks vecuma grupā virs 80 gadiem sirksta Alzheimer slimību. Profilaks un agrīna diagnostika palīdz palēnināt šīs slimības attīstības gaitu, un kopš 2009. gada ir zināms progress. 20 tūkstoši Alzheimer slimnieku dzīvo Eiropā, un tā ir otrā vieta aiz Āzijas. Polijā ir apmēram 50 tūkstoši un Alzheimer slimnieku un uh, līdz 2040. gadam šīs skaitlis trīskāršosies. Sociālās un ekonomiskās sekas šai slimībai ir ļoti būtiskas. Un uh, līdz ar to es esmu arī ļoti priecīga, ka mēs šodien varam runāt par šiem jautājumiem. Mums ir nepieciešama specializēta pētniecība un informācijas kampaņa, lai labāk, lai uzlabotu diagnosticēšanas iespējas. Paldies! Nākamā runātāja. Paldies! Es apsveicu iniciatīvu un uh, rīcību, kas ir ierosināta attiecībā uz Alzheimer slimību, lai nodrošinātu agrīnu diagnosticēšanu un labu ārstēšanu, klīnisko datu apmaiņu, zināšanu apmaiņu un uh, cieņas nodrošināšanu pacientu tiesību ievērošanu. Mums šobrīd Trūkst arī statisti, pret, precīzi statistikas datu par Alzheimer slimību, un tāpēc ir jāveic pētījumi ar ļoti striktiem rādījumiem, mums ir jāinvestē pētniecībā, jāizstrādā klīniskās pētniecības programmas, mums ir uh, liela vērība jāpiegriež arī veselības aprūpas sistēmām un uh, ģimenes locekļiem, kas uh, ikdienā saskaras ar šiem pacientiem, mums ir uh, jānodrošina agrīna diagnosticēšana, un tāpēc ir nepieciešama profilaktiskie pasākumi un stratēģija, kas būtu saistīta arī ar informācijas kampaņām un informācijas apmaiņu par Alzheimer slimību. Paldies, Galerkungs, lūdzu. Galherkungs, lūdzu. Lielas paldies par iespēju izteikties par Alzheimer slimību. 44 tūkstoši cilvēku īrijā un 10 tūkstoši citur Eiropā eh, sirgs ar Alzheimer slimību, un eh, simtām aizvien sāsinās, un diemžēl Eiropas Savienības eh, iedzīvotāji novecojas, un tāpēc nākotnē šīs slimības skars mūs aizvien smagāk, un tāpēc ir nepieciešama labā koordinācija starp Eiropas Savienības dalību valstīm pētniecības jomā par uh, demences uh, izraisītājiem. Uh, Bieži vien lielākais sloks gulstas uz eh, tuvākiem ģimenes locekļiem īrijā. 15 tūkstoši cilvēki ikdienā rūpēs par demenšu pacientiem, un es gribētu izteikt īpašu cieņu šiem aprūpētājiem, kas ir snieguši milzīgu atbalstu cilvēkiem, kas eh, cieši no šīm demencēm. Paldies, Okins kundz, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es. Uh, Gribētu vērsties pie dalīkunga. Lielās farmaceitiskās kompānijas ir norādījušas, ka šeit um, te viss aiziet kopā. Te ir runa par zālēm, par, par medicīnas ierīci, tas ir tāpat kā par, teiksim, šļirci, bet eh, sabiedrība ietaupītu ļoti daudz naudas, ja uh, varētu atkārtot izmantot šādas ierīces. Un tāpēc es domāju, ka tas ir publisks skandāls, ka komisija turpina uzstāt uz faktu, ka šis vienkāršais produkts, ka tam ir jāsniedz tādi paši klīniski izmēģinājumi dati, it kā tas e, iekļautos tajā pašā schēmā kā zāles. Protams, ierīcei ir jābūt autorizētai, bet ir briesmīgi tas, ka Mums, mēs neesam saņēmuši atbildi šajā jautājumā, ka tik daudz e, cilvēki cieši no tā, ka šis vienkāršais plasmas rīks nav um, licencēts. Paldies, Bartelovs kungs. Signor Presidente, onorevoli kolēģi. Bartelovs kungs. Priekšsēdētāja kungs, dāmas un kungi, Neiroģeneratīvās slimības, tā skaitā Alzheimer slimības, māks kar Eiropas Savienības iedzīvotājs, un šī slimība ļoti būtiski ietekmē ne tikai mm, pašu pacientu, bet arī izraisa ļoti liels izmaksas tiešajai aprūpei un netiešajai aprūpei. Un līdz ar to te ir runa ne tikai par uh, pacientu, bet arī par visiem tiem cilvēkiem, kas rūpējas par pacientiem. Tāpēc ir nepieciešams uh, sniegt Eiropas mērogu atbildu šo problēmu un ir jānodrošina koordinācijas starp dalību valstīm, uh, koordinēt rīcību un tāpat arī pētniecības. Uh, jomā ir jānodrošina šī koordinācija, tāpat mums ir lielāks uzsvars jāliek uz profilaktiskiem pasākumiem, ir nepieciešama ino, inovatīva ārstēšana cita starpā, un tāpat ir jānodrošina informācijas apmaiņas starp valstīm par uh, pētniecībā panāktiem rezultātiem. Paldies, un tagad dalīkungam vārds lūdzu. Komisāra kungs, lūdzu jums vārds. Paldies. Priekšsēdētāji, godātie deputāti, es vēlreiz gribētu pateikties parlamentām un deputātiem, kas izteicās par um, iesaistīšanos šajos svarīgajā jautājumā, risinot Alzheimer slimību, kas saistīts ar Alzheimer slimību un citām demencēm. Es gribētu izmantot šo iespēju, lai uzsvērtu, ka komisija ir apņēmības pilna darīt visu iespējamo, lai risinātu jautājumus, kas saistīti ar Alzheimer slimību un citām demencēm. Diemžēl šīs slimības ir saistītas ar eh, Eiropas eh, iedzīvotāju novecošanos, un tāpēc es domāju, ka mums visiem ir kolektīvā atbildība strādāt kopā, lai padarītu pēc iespējas minimālāku viņu slogu un lai eh, uzlabot profilaksi un ārstēšanu. Es atbalstīšu dalību valstis to centienos cieši sadarboties ar parlamentu, lai cīnītos pret Alzheimer slimību un citām demencēm. Uh, Runājot par Klaina pēc lūguma rakstu, man pirmkārt ir jāsaka, ka atsācoties uz man zonī kundzes paziņojumu, ka komisijas darbs ir eh, aizstāvēt pilsoņus, es jums varu garantēt, ka mans uzdevums ir aizstāvēt pacientus. Man ir ļoti, ļoti svarīgi, kā komisāram, kas ir atbildīgs par veselības jomu, uh, ne, ne, nepieļaut kompromisus par pacientu drošību, neizvēlēties īsāko ceļu un neieviest izmaiņas procesos un procedūrās, kas mums ir šobrīd spēkā, tādā sasteigtā veidā, lai pārliecinātos, ka ikviena ierīce, kas tiek izmantot medicīnā, būtu pareiz pārbaudīta un lai tiktu garantēta šīs ierīces drošība un nekaitīgums. Šeit ir jautājums nevis par to, kā izmantot zāles vai plasmas um, ierīces, kā te tika teikts. Šeit jautājums ir par to, ka mums ir nepieciešami klīniskie pierādījumi, ka produkts ir nekaitīgs. Un lai to panāktu, lūgumraksta iesniedzējiem šajā gadījumā Kleina kungam tika izteikts lūgums veikt klīniskos pētījumus, piedaloties 24 pacientiem. Tas ir tas klīnisko pētījumu apjoms vai aptvērums, kas tika pieprasīts. Un kāpēc viņi pretojas šādam klīniskam pētījumam, kas to izraisa, kas izraisa šo pretestību? Uz to es pats uzdod jautājumu. Mums Ir jāsaprot, vai šo produktu var izmantot ar vienu konkrētu medikamentu, vai to var izmantot ar dažādu tipu zālēm, un, ja tas tā ir, tad vai te ir jāpiemēro dažādas dēvas, vai ir jāpielāgo šīs te dēvas. Es izmantoju šādu te ierīci, un tie visi tie jautājumi, kurus es uzdod pats sev. Un to iestādes ir prasījušas, tātad ir prasījušas pierādījumus, lai uh, gūtu pārliecību, ka šī ierīce ir droša pacientiem. Tad te ir spēkā procedūra, lai pārliecinātos par šo te drošību, par nekaitīgumu, un es te nevēlos nekāds īsceļs izvēlēties. Es apsolīju šo jautājumu papētīt, es esmu to izpētījis, Man bija daudz detalizētas informācijas par šo jautājumu. Protams, tās ir detalizēta informācija, kas man bija jāuzzina no citiem, kas, teiksim, kopš 97. gada darbojas pie šī jautājuma. Un kad Klaina kungs lūdza tikšanos ar mani, es uzreiz pieņēmu viņa lūgumu. Es mans uh, biroja vadītājs viņu informēja, ka mēs esam gatavi tikties un izskaidrot šo situāciju. Viņš nosūtīja atpakaļ ēpastu. E tur bija vairāk priekšnosacījumi. Viņi norādīja arī to, ka par pamatu ko, ka komisijai vajadzētu pilnībā uzņemties izmaksas, tā skaitā maksāt par lidojumu Klēna kungam un viņa darbiniekiem. Nu, un es tam nevarēju piekrist. Paldies! Paldies, komisāra kungs. Es beidzot, Matijas kungs, lūdzu. Kundze. Paldies, komisāra kungs, godātie kolēģi. Vēlos vispirms pateikties. Presidenta, em matéria de Alzheimer e de outras doenças demenciais, sabemos todos. Vēlos visiem pateikties par jūsu ziņojumu arī par demencēm un citām slimībām. Šī situācija tiešām ir traģiska. Un uh, mēs varam teikt, ka šī slimība nav pilnīgi diagnosticēta Eiropas līmenī. Un tāpēc mēs varam uzsvērt visu ieguldījumu, bet katrā ziņā vēl vairāk gribu pievērsties jautājumam par pacientu cieņu un pašcieņu. Ne tikai to, kā tas skar viņus pašus, bet arī visu ģimenes locekļus. Un es katrā ziņā Esmu apmierināts ar to, ko komisārs teica. Viņš arī atbilst, piedošana atbalstā parlamenta paustās bāžas un es saprotu, ka komisija arī ņems vērā mūsu parlamenta izstrādātās rekomendācijas. Bet jebkura diena, kuru mēs novilcinām, nozīmē vienu zaudētu dienu. Un tieši tāpēc es zinu, ka rītdien parlaments mēs balsosim par šo jautājumu, un es ceru, ka rezultāts būs tiešām labs. Eiropas iedzīvotāji sagaida daudz vairāk nekā tikai solidaritāti, morālu atbalstu. Viņi sagaida konkrētu rīcību. Un tieši tāpēc es ceru, ka komisija arī spēr šos soļus un, diemžēl, parlamentam nav šāds institīvas tiesību, viņš šīs prioritātes tiešām arī īstenot, ko mēs sagaidām un saistām ar šādu priekšlikumu, lai nodrošinātu, ka gan pacienti, gan viņa ģimenes tiesības tiek ņemts vērā, un viņa dzīves tomēr paiet ar vajadzīgo pašcieņu. Paldies jums, Matijas kundze! Paldies jums, komisār kungs! Balsojums rītdien, 12.30. Tālāk seko jautājumu laiks. Mēs esam iekavējuši savu darbkārtību par 28 minūtēm. Darīsim, ko varēsim.